Okay. Labdien, godātie kolēģi, referents ir šeit, un tāpēc sāksim mūsu šās pēcpusdienas sēdi. Pirmais eh, darba kārtības punkts ir tās pieņemšana, un eh, ja neviens neiebilst, tad eh, esam pieņēmuši šās pēcpusdienas un arī rītdienas darba kārtību bez izmaiņām. Otrais darba kārtības punkts prieksēdētāja paziņojumi. Mēs runājam par Eiropas parlamenta un padomes tā tad mēs runājam par tabakas un ar to saistītiem izstrādājumiem, un direktīva attiecās uz 2001 punktu. Eiropas parlaments 26. Eh, februārī pirmajā lasījumā pieņēma eh, ziņojumu un eh, visiem deputātiem šis dokuments šorīd tika izsūtīts. Ja neviens neiebildīs, tad mēs šo dokumentu uzskatām par pieņemtu un tas tiks izskatīts 2. aprīļa plenārsēdē Strasbūrā. Otrs paziņojums par eh, veselības norāžu indikātoru uzklausīšana ir pietekainens kundzes eh, uzklausīšana, un tā notiks 14. Eh, aprā, aprīlī no 12.45 E2 telpā. Eiropas iedzīvotāju iniciatīva nepieļausim vivi sekcijas tika pieņemta 4. martā un Agrī komiteja ir apņēmusies e, organizēt uzklausīšanu, un mūsu komiteja būs šās uzklausīšanas saistītā komiteja. Un šī uzklausīšana notiks e, maijā, šajā pašā telpā. Šodien mums ir pieejama pieejams tulkojums 22 valodās, izņemot igauņu valodu un rītā 21 valodā. Kā parasti mūsu šās pēcpusdienas sēde tiek straumēta internetā. Trešais punkts - protokola apstiprināšana sanāksmēm, kas notika 3. un 4. decembrī un 21. un 22. janvārī. Protokoli jums ir izsūtīti, un ja neviens neiebilst, tad esam tos apstiprinājuši. Ceturtais. Ceturtais punkts - vēlētos informēt komitejas deputātus par to, ka sarunas ar citām atbildīgajām institūcijām notiek, un mēs runājam par siltumnīca efekta gāzu emisijas kvotu tirzniecības sistēmas tirku stabilitātes rezervas izveidi. Parlaments, eh, padome un komisija ir eh, veikuši, ir, uh, ir notikusi viedokļa apmaiņa, un uh, Eh, šīs sarunas notika konstruktīvā atmosfērā eh, par to, kā pirms paredzētā trešā trialoga vienoties par atlikušajiem tehniskajiem jautājumiem. Tas um, nozīmē par uh, šo rezervas izveidi. Otrais trialogs notiks 5. maijā pulkstens 16. Un tagad esam nonākuši pie piektā darba kārtības punkta - dažu atmosfēru piesārņojošo vielu valstu emisiju samagzē, samazināšana. Referenti ir šeit. Un došu vārdu Girlings kundzei, lūdzu. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es eh, varbūt eh, neizklāstīju šeit garu un prašu tādu ievadu, bet eh, varbūt mazliet par statistiku, par potenciālu un arī par vairākiem veselību ietekmējošiem rādītājiem. Pagājušajā nedēļā, kad tieši Ziemeļa Eiropa piemeklēja būtisks būtisks gaisa piesārņojums, kur bija gan e, smiltis no Sahāras, gan arī gaisa piesārņojuma momenti. Un, kā jau es teicu, nerunāšu ilgi, jo visi jau mēs to zinām un apzināmies. Tomēr šo, šobrīd vēlētos pieskarties uh, komisijas ziņojumam, pateikties komisijai par viņu paveikto. Esam gaidījuši ilgi uz šo komisijas dokumentu un, eh, protams, ka varbūt ilgi gaidīt eh, prasa pacietību un tomēr šobrīd šķiet, ka tas ir bijis labi. Sadarbojoties ar komisiju, mums ir izdevies eh, nonākt pie ļoti labām, interesantām idejām un tas attiecās arī uz Gēteborgas protokolu esam diskutējuši arī par citiem indikatoriem, piemēram, tādiem kā Pasaules veselības organizācijas standarti, un e, es esmu lielā mērā apmierināta. Kā referente es esmu apmierināta. Jūs jau būsiet e, dzirdējuši, ka e, mums vēl ir daudz, kas jādara, un komisija ir apgalvojuši, ka viņam nav piemeklējusi un skatījusies uz šiem eh, draudiem, un tomēr eh, vismaz eh, šajā komitejā mēs esam paredzējuši par to balsot līdz vasaras pārtraukumam. Ļoti svarīgi, runājot par šo visus interesējošo jautājumu, ir arī vispārēji runājot un arī politiski daudzās dalību valstīs šis ir ļoti aktuāls jautājums, un eh, īpaši aktuāls tas ir kļuvis pēdējā gada laikā. Tāpēc ir svarīgi, lai mēs eh, ļoti ņipri dotos uz priekšu. Eiropas Savienībā mēs ilgstoši esam eh, uzmanību runājot par izmešiem vērsuši uz siltumnīcas gāzēm bet mēs neesam eh, skatījušies arī uz citiem piesārņotājiem, tāpēc eh, šobrīd ir pienācis laiks, lai mēs to sāktu. Tagad um, burtiski pāris vārdos eh, par to, kāds bija mans skatījums un manas idejas sagatavojošo ziņojumu. Kā jau teicu, es esmu izskatījusi komisijas priekšlikumu. Tajā bija ļoti daudz tehnikāliju un detaļu, un um, Ņemot vērā eh, visas komisijas sagatavotos eh, pielikumus, kuros eh, arī tiek atrunāti šie, šie, šie līmeņi, piesārņojuma līmeņi. Un iespējams, ka šie procenti mazliet pamainīsies, jo piesārņotāju ir daudz un to indikātori arī ir dažādi. Un eh, beidzot mums ir izdevies vienoties ar komisiju par kaut ko tādu, ko jau mēs varētu nosaukt par vienošanos. Eh, varbūt, ka nevajadzētu spēlēties ar šiem skaitļiem. Es uzskatu, kā ārkārtīgi svarīgi bija ierakstīt 25. Eh, gada mērķus. Un lasot komisijas tekstu, Eh, šķiet, ka eh, tas viss ir tās nedaudz neskaidrs un, protams, mēs varam apgalvot, ka ir tādi rādītāji, kur ir saistoši jau šobrīd, bet es tomēr vēlētos, lai mēs tekstā to ierakstītu kā obligātu klauzulu, tiem ir jākļūt, sa jākļūst saistošiem līdz 25 gadam. Tas bija pirmais. 25. gads ir ļoti svarīgs atskaites punkts, jo, ja mēs runāsim par 50. gadu saistošiem mērķiem, tas ir pārāk tālu. Un, eh, protams, saprot, ka gan komitejas, gan komisijas eh, interesēs ir padarīt to par saistošu un tad, teiksim, 2027. gads arī parādās, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs šīs diskusijas izvērstu un par tām vienotos līdz 25. gadam. E, pieļauju, ka nebūs viegli vienoties par šiem saistošajiem mērķiem, bet tas ir ārkārtīgi svarīgs uzdevums. Savā priekšlikumā Es esmu uzsvērus to, cik svarīgi ir uzlabot atskaitīšanās sistēmu. Manuprāt, priekšlikums ir labs komisijas priekšlikums, un tomēr to vēl var uzlabot. Tāds eh, politiskais aspekts. Mēs jau visi apzināmies, cik grūti būs eh, šo dokumentu izlaist cauri un galu beigās pieņemt koplēmumu procedūras metodēm. Un eh, bieži vien izveidojas situācija, kad parlaments nostājās vienā grāvi pusē un, e, pa, un dalību valsts otrā un komisija ir kaut kur pa vidu. Būsim realistiski savu mērķu izvirzīšanā. Un tad arī mēģināsim šos mērķus izpildīt. Atcerēsimies arī to, ka vienmēr ir iespējams šo datumu vēl kaut kādā veidā pabīdīt uz vienu vai uz otru pusi. Jā, es esmu pārliecināta, ka mēs varam dalību valsts piespiest izvirzīt ambiciozākus mērķus, bet nedomāju, ka mums vajadzētu būt pārmēru pārmēr uzspiedošiem. Tagad vēl par šo likumdošanu. E, varbūt nepakavēšos tik daudz pie ietekmes novērtējumu, ko pieprasīja parlaments, bet šobrīd ir skaidrs, ka e, šim ziņojumam komisijas priekšlikumam ir jābūt e, savietojumam ar klimata pakotni. Un Tas, cer mums, ļaus mūsu mērķis izpildīt ātrāk un vieglāk. Ir svarīgi atcerēties, ka e, šī parlamenta pieprasītā ietekmes seku novērtējuma analīze tik ies, ceru, ka mums izdosies to īstenot pirms mēs pieņemam likumdošanu, bet e, par e, klimata izmaiņu pakotni, joprojām darbs notiek. Es tiešām ceru, ka tas ir pietiekam aktīvs mehānisms, ar kuru mēs varētu noteikt eh, konkrētu datumu. Un eh, tas arī ir ļoti pragmātisks veids, kā uz situāciju paraudzīties. Nākamais tā saucamā eh, um, izmešu avotu direktīva. Un uh, šai direktīvai ir jāsāk darboties, lai dalību valsts varētu sagatavot pašas savus plānus. Un, uh, manuprāt, visbūtiskākais ir vienoties par eiro standartiem, par eiro standartiem mašīnām jau kādu laiku mums tiek solīti šie jaunie eiro standarti, bet eh, joprojām neesam tos redzējuši. Tāpēc eh, savā ziņojumā uzsvēru, ka šiem standartiem ir jābūt zināmiem. Un, eh, protams, kāda būs tālāka mašīna uzraudzība un kas to veiks, ja mums izdosies to panākt, tad tas būs milzīgs solis uz priekšu. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgs eh, solis uz priekšu, un es kā referente iespējams eh, pirmo reizi savas eh, parlamentārietas karjeras laikā esmu saņēmusi, mil... esmu runājusi ar ļoti daudziem labētājiem, īpaši lielo pilsētu labētājiem un e, viņus šī likumdošana lielā mērā interesē, jo tieši lielās pilsētas, piesārņotas pilsētas, pilsētas ar milzīgiem sastrēgumiem būs tās, kuras to viss izjutīs visspēcīgāk. Tāpēc mums ir jābūt reāliem runājot par mašīnām, par dīzeļdzinējiem, un e, es tiešām neredzu labāku ceļu, uh, kā, kā runāt ar šiem pilsētām, diskutēt, jo viņām tiešām būs šī likumdošana jāīsteno realitātē. Un es esmu nākus klajā ar idejām, kā to darīt. Mums ir nepieciešams dalību valstīm sniegt instrumentu kopumu, kā to sasniegt. Tagad eh, par amoniaku un eh, lauksaimniecības izmešiem. Amoniaks ir piesārņotājs, kuru, manuprāt, vajadzētu izslēgt no šiem 25. gada eh, saistošajiem mērķiem. Kāpēc? Paskaidroju. Ņemot vērā šo jauno, šos jaunos griestus un jauno lauksaimniecības politiku, Un mēs atcerēmies, cik ilgu laiku tas prasīja vienoties par šo jauno lauksaimniecības politiku, un tas tikko sāk darboties dalību valstīs. Un šajā lauksaimniecības politikā ir ierakstīts zaļināšanas pasākumi daudz efektīvāk nekā līdz šim. Un tas lauksaimniecības nozarei kopumā un visā Eiropā uzliek uh, būtisku pienākumu slogu, jo tas attiecās gan uz ūdens kvalitāti, gan uz bioloģisko daudzveidību un tā tālāk. Ja mēs vēlamies pielikt klāt eh, amoniaku, protams, ir svarīgi par amoniaku runāt, par to jau mēs šeit nediskutējam. Bet eh, ja mēs um, lauksaimniekiem uzliksim uh, par pienākumu izpildīt to vai citu amoniaku nozīmē, nedodot tam adekvātu finansējumu, tas nedarbosies. Tāpēc eh, es domāju, ka mums eh, vajadzētu par amoniaku runāt 17. gadā paredzētajā lauksaimniecības politikas vidustermiņa pārskata diskusijā ko darīs lauksaimnieki, bet eh, ja viņiem būs skaidri tikai standarti bez adekvāta finansējuma, tad tas nedarbosies. Un, eh, protams, lauksaimniecības labētāji eh, ļoti lielā mērā eh, runā par šo jautājumu, un, un mēs viņam esam pateikuši, ka būs jau kaut kas jādara, bet es, sapra, es ceru, ka to sapratīs arī lauksaimnieki. Šis mērķis ir ļoti svarīgs, un Eiropas parlamentā ir uh, nostāja pie tam ne tikai mūsu komitejā, bet arī citās komitejās. Ir eh, jādara viss, lai politikas, kas ir domāts izmešu samazināšanai, darbotos vienā virzienā. Es eh, saprotu, ka darbs nebūs viegls, bet esmu pārliecināta, ka mums izdosies to izpildīt. Paraudzījos arī uz pieejamo informāciju, un esam pārliecināti, ka iedzīvotājiem ir eh, jāapzinās, kādi ir lielākie piesārņotāji. Un, kā jau teicu, pagājušajā nedēļā pie manis vērsās ļoti daudz interesēto personu, un esmu pārliecināta, ka mums ir jādara viss, lai dalību valstu plānotais tiktu paveikts, eh, apklaušanot eh, visas interesētās puses tajā skaitā, protams, arī iedzīvotājs. Esmu ierakstījusi arī tādu klauzulu, kā piemēram, ja, e, likumdo, ja tiek pieņemts kāds likumdošanas akts, tad tam ir jātiek uh, pakļautam sabiedriskās, sabiedriskās domas izzināšanai. Un visbeidzot, vēlējos pieminēt e, vienu momentu, kurš eh, pēc man zināmā interesēs eh, vairākus eh, komitejas deputātus, un tas ir par kuģniecības nozari. Komisija ir sagatavojusi savu priekšlikumu. Es zinu, ka šis priekšlikums ir ļoti daudzveidīgs un ar samērā lielu birokrātisku slogu, bet, protams, visām dalību valsts, uz visām dalību valstīm tas e, neatiecās. Bet, ja tas neatiecās uz visām dalību valstīm, tad mēs nevaram runāt par vienādiem spēles noteikumiem. Es esmu dzirdējusi gan argumentus par, gan pret, viss ir interesanti, bet tie, kas runā pret, manuprāt, e, par šo jomu manā ziņojumā runāt nevajadzētu. Un visbeidzot, vēlētos pateikties ēnu referentiem un ar ļoti lielu interesi turpinās diskusijas ar viņiem. Paldies! Thank you very much. Paldies. Tagad tautas partijas vārdā Peters Līze. Paldies. Paldies. Jens Gizek ir ēnu referents mūsu partijai. Diemžēl viņš nevarēja laicīgi ierasties, tāpēc es runāšu viņa vietā. Paldies eh, Gerlingas kundzei par šo projektu. Paldies par labo sadarbību. Un tagad pēc dažādām neskaidrībām tomēr esam nonākuši līdz likumdošanas procedūrai. Viedokļi ir atšķirīgi, un arī tautas partijā neesam visu izrunājuši līdz galam, un es varu jums pastāstīt par sākotnējo Jensa Gizekas atzinumu. Viņš principā atbalsta Gerlings kundzes pozīciju sevišķi attiecībā uz amonjaka jautājumu, par ko ļoti asi tiek diskutēts arī ar kolēģiem no lauksaimniecības komitejas. Viņš jautā, vai subsidiaritātes princips tomēr neparedz, ka dalību valstīm būtu lielāka elastība un kāda būtu mazo uzņēmumu loma. Un arī struktūrālajām pārmaiņām lauksaimniecībā uh, tomēr jānotiek bez tāda īpaša spiediena šī likuma projekta dēļ. Un tāpat runājot par amoniaku, jāraugās, lai nebūtu dubulta likumdošana par to. Runājot par starposma mērķiem līdz 20. un 25. gadam, tad šeit Gizeks kungs domā, ka obligātus mērķus izstrādāt nevajadzētu. Metāna minimālie mērķi saskaņā ar ēnu referentu viedokli ir vērtējami kritiski, un arī šeit iespējams, ka var būt pārklāšanās ar klimata likumdošanu. Divus punktus viņš pilnībā atbalsta, proti svītrot Uh, to, kas saistās ar jūrniecību, jūras transportu un arī Eiro 6 jautājums. Vēl gribu piebilst, uh, gribu pald pateikt paldies Girlings kundzē par to, cik varonīgi viņi cīnījās iepriekšējo mēnešu laikā. Šo likumprojektu nebija viegli noturēt pie dzīvības un viņa tiešām ļoti aktīvi darbojās, viņai tas izdevās, un es ceru, ka turpmākajā procedūrā mēs saglabāsim šo realistisko pieeju, un iespējams, ka šis projekts tiks atsaukts, bet par detaļām mums turpmāko mēnešu laikā būs daudz iespēju diskutēt. Manuprāt, tāds veids, kā mēs tagad strādājam. Proti, mēs diskutējam konkrēti par tekstu, kur konkrēti ir vajadzīgi uzlabojumi, tas ir labāks nekā vienkārši to noraidīt. Paldies! Thank you very much and now for this social... Paldies! Danca kungs, sociālistu un demokrātu vārdā. Mr. Paldies! Es klepoju, jo gaisa kvalitāte Briselē nav gana laba. Paldies e, Gerlingas kundzei. Paldies e, Gerlings kundzei par padarīto. Mēs esam aktīvi iesaistījušies šajā procesā, un ja referenta nebūtu tik aktīvi darbojusies, mums nebūtu arī izdevies tik ļoti aktīvi nodarboties vai strādāt ar šo dosjē. Tāpat esmu pateicīgs par to, kāds šis likuma projekts šobrīd izskatās satura ziņā, un kopī, kopējs iespējas ir tāds, ka tā ir laba bāze turpmākajam darbam, ne tikai šajā komitejā, bet arī pārunās ar padomi. Gribu pieminēt vairākus elementus, kas mums patīk sevišķi labi. Tie ir saistošie mērķi līdz 25. gadam. Tas ir būtisks punkts un ir arī grozījumi. Esam diezgan ilgu laiku jau runājuši par to, cik bīstami ir pieļaut tādu scenāriju, kur dalību valsts pēkšņi var nonākt situācijā, kurā tām jārīkojas ļoti strauji, lai varētu kādus mērķus līdz 30. gadam vispār izpildīt. Un, protams, kā to visu papildina arī atzinums, ka jo agrāk mēs parūpēsimies par gaisa kvalitāti, jo labāk visiem. Esmu arī iepriecināts par grozījumiem sastajam pantam, kas stiprina dalību valstu kontrolas iespējas gaisa kvalitātes vērtēšanā. Un ir runāts arī par sabiedrības iesaistīšanu šajā uzraudzīšanas procesā. Un to es gribētu uzsvērt vēlreiz - sabiedrības iesaistīšanos tik svarīgā jautājumā, un te ir, protams, jāievāc tādā ļoti plašā akcijā daudz viedokļu. Tāpat man patīk uzlabotā saskaņība starp grozījumiem, starp uh, vairākām direktīvām, kas saistās ar gaisa kvalitāti. Par to jau arī runāja referente. Un šī pieeja ir ļoti nozīmīga, lai mēs tiešām efektīvi varētu kaut ko panākt emisiju samazināšanu jomā. Un jāuzsver, ka šī likumprojekta, šim likumprojektam ir potenciāls papildināt to, kas jau tiek izstrādāts komisijā vai jau darbojas. Mums nevajadzētu Uh, mums vajadzētu izvairīties no tā, ka šis likuma projekts tiek atsaukts. Tad runājot par klauzulu, kas arī jau tika pieminēta, kas neatiec uz visām dalībvalstīm, tad uh, es gribētu atgādināt uh, gaisa piesārņošanas gadījumu šajā nedēļā. Gaisa piesārņojums sasniedz ļoti lielu augstumu, un te nav īpašas nozīmes koncentrēties uz vienu nozari vai vienu tādu, kas nu, tas varētu būt uzņēmums. Runājot par amoniaku, viedokļi atšķiras kā Pēters teica, lai izņemtu amoniaku no mērķiem līdz 2025. gadam, es to varu saprast, bet saprotu arī uh, bažas, kuras pauž lauksaimnieku pārstāvi un jāskatās, kā līdz 2017. gadam attīstīsies kopējā lauksamniecības politika. Nu, katrā ziņā ir jāuzsver, ka, protams, pilsētas uh, izraisa piesārņojumu un gaisa piesārņojums pilsētās palielinoties autosatiksmē un arī dīzeļu uh, automašīnu skaitam, kas palielina, brauc ar dīzeļu, tas viss uh, par to nekādu šaubu nav. Tas uh, samazina gaisa kvalitāti. Pieminot vēl vairākus nesenos gadījumus, ir jāsaprot, ka aktīva rīcība ir nepieciešama. Un runāju par šiem konkrētajiem nesenajiem gadījumiem, es vēlreiz uzsveru, ka ir jārīkojas bez kavēšanās Runājot uh, par metānu, protams, arī rīcībai ir jābūt bez kavēšanās, uh, kombinējot pasākumus, uh, rīcība ir efektīvāka, un es negribētu pieņemt argumentu, ka nedrīkst būt Uh, tāda pārklāšanās likumdošanā, ja tas ļaut palīdzēt uzlabot situāciju un samazinot izmešus gan amonjaka, gan metāna gadījumā, abi šie faktori ļauj uzlabot vidas situāciju. Tad vēl grozījums par 67%. Es gribētu piedāvāt 75% rādītāju samazinājumu. Tas arī būtu līdzīgāks komisijas prognozēji. Un varētu arī ietaupīt līdzekļus, jo būtu mazāk jāizdod veselības atjaunošanai, veselības saglabāšanai. Un to nedrīkst novērtēt par zemu. Un runa šeit ir par gandrīz 15 tūkstošiem dzīvību, kas, ko būtu iespējams saglabāt gada laikā. Gotenburgas protokols um, paredz noteikts rādītājs izmešu saglabāšanā vai dažās vietās pieļāvālie palielināšanu, bet šis process ir tāds ļoti sarežģīts. Un es domāju, ka runāju par dzīvesudrabu, ko, kas ir aktā iekļaušana šajā likumprojektā arī būtu nozīmīgs solis. Šis piesārņotājs nelabvēlīgi ietekmē nervu sistēmu un reproduktīvo sistēmu. Paldies! Thank you, Lee. Paldies! Vārteres kundze, paldies! Ļoti priecājos, ka mums ir iespēja šodien pārunāt šo ziņojumu, un visi ēnu referenti ir viensprātis, ka mēs esam priecīgi par to, ka šis fails joprojām ir darbā, un komisija pie tā ir strādājusi, ka tas joprojām tiek skatīts, un komisija pie tā ir strādājusi jau ilgu laiku. Un Mēs esam darījuši arī daudz, lai šo ziņojumu neatsaukt, lai darbs ar to turpinātos. Manuprāt, ka mums par ciklisko ekonomiku arī noderētu līdzīga diskusija vai iespēja to izrunāt, bet runāsim, runājot par gaisa kvalitāti, mēs visi saprotam, uh, ka slikta pasliktinošās gaisa kvalitāte nelabvēlīgi ietekmē cilvēku veselību. Un uh, runa nav tikai par Ķīnu vai par uh, Londonu vai Parīzi, bet tiešām par visu Eiropu. Gaisa piesārņojums izraisa tūkstošiem pāragru nāves gadījumu un apvienotajā karalistē atzīts, ka viena trešdaļa no gaisa piesārņojuma apvienotajā karalistē to izraisa kontinentālā Eiropa. Un visos uh, līmeņos ir jāiesaista pārvaldības un administratīvās iestādes problēmas risināšanā, runājot par ūdeni, kas nāk no krāna, salīdzinot ar gaisa problemātiku, ja mēs būtu tikpat aktīvi, tad situācija jau būtu uzlabojusies. Es domāju, ka es piekrītu Džūlijai Girlingai, līdz 25. gadam ir vajadzīgi saistoši mērķi, mums ir jāplāno uz priekšu un iespējams vajadzīgi noteikumi, kas ir jāievieš obligāti. Uh, Tāpat eiro 6 ieviešana atbalsta to pilnībā, tāpat kā um, referente. Un šis jautājums ir komisijai jārisina kopā ar dalību valstīm ļoti strauji, runājot par piesārņotājiem. Es gribētu, lai šeit būtu ambiciozāki mērķi vai noteikumi. Pašreizējie ietekmes novērt, novērtējumi parāda, ka mēs varam ātrāk samazināt piesārņojumu arī līdz 2030. gadam, un 75% samazinājums atbilstoši uh, nesenajām pētījuma atziņām ir reāls. Mēs taču visi gribam, lai gaiss, ko elpojam, ir tīrs, un tam ir vajadzīgs tāds ambiciozs mandāts, lai mēs varētu, lai politiku varētu īstenot, lai varētu arī runāt ar padomi. Runājot par metānu un amoniaku, uh, mērķi līdz 2030. gadam ir projektā. Nīderlanda ir ļoti sekmīgi, vairāk nekā par 50% pēdējo desmit gadu laikā samazinājusi amonjaka izmešus. Tāpat esmu dzirdējusi to, kas ir rakstīts kopīgās lauksanicības politikas pārskatā, uh, Mums ir jāizmanto visas iespējas, lai uzlabot situāciju un jāatzīst arī viss labais, kas ir paveikts atsevišķās dalībvalstīs un jāsniedz atbalsts tām, kurām darbs vēl ir priekšā par mazām lauksaimniecībām. Man nav skaidrs, ko tās īsti nozīmē. Un tad par jūras transportu. Kaut kad arī par to būs jārunā. Globālā ziņā tas ir ārkārtīgi liels piesārņotājs. Un nezinu, kādā, kāda varētu izskatīties iniciatīva bet jā, jāapzinās, ka arī um, transports, jūras transports ļoti piesārņo gaisu. Ko mēs vēlamies panākt? Mēs vēlamies, lai labākos apstākļos var darboties uzņēmēji, lai cilvēkiem ir iespēja uzlabot veselību Un paldies, Čūlī, es priecājos par mūsu turpmāko darbu, kas mūs sagaida ar šo dokumentu. Paldies, Konečnas kundze. Děkuji, pane předsedo. Uh, eh, jā, začnu poděkování. Jā, paldies, priekšēdētāji. Es vēlos uh, vispirms sirsnīgi pateikties uh, referentē. Esmu pārliecināta, ka Džūrija patiešām ir bijusi ļoti neatlaidīga. Uh, Un ja viņa nebūtu bijusi tik apņēmīga, tad mēs nebūtu tagad eh, sanāks kopā un nerunāt par šo jautājumu. Un eh, viņa ļoti apņēmīgi strādāja, sadarbojas komisija un parūpēsies par to, ka tas eh, kļūs par ziņojumu, kas neiekūsies kaut kur plauktos, bet kļūst par reālu darbu programmu. Mums patiešām ir eh, jāsaka paldies par to, ka temats ir darba kārtībā. Gaisa kvalitātes uzlabošanā jābūt mūsu prioritātei, ne tikai mūsu prioritātei, bet Eiropas Savienībai kopumā. Gaisa piesārņojums neapstājas pie valstu robežām, diemžēl, un eh, tas arī negatīvi ietekmē veselību. Pagātnē ir uh, esam sasnieguši panākumus eh, izmešu samazināšanā, tīpaši rūpniecībā, bet, protams, ka mums vienmēr ir jāmēģina, lai gaisa būtu vēl tīrāks un lai tiktu darīts vēl vairāk, lai visi pieturētos pie noteikumiem. Bet vēl kaut kas ir svarīgs. Ir ļoti svarīgi to uzsvērt. Noteikumi dalību valstīs, situācijas dalību valstīs arī ļoti ātri mainās. Tas nozīmē, ka tas arī jāņem vērā, un nevar vienkārši kādam dot priekšroku. Ir vienkārši vairākas dalībvalstis, piemēram, Vācija vai Francija, dalībvalstis, kas eh, neizpilda pat eh, pašreizējos eh, normas par izmešu daudzumu. Tas nozīmē, ka vajadzētu raudzīties ne tikai nākotnē, bet ir arī jāakceptē, ka mums vajadzētu piespiest dažu vairākas dalībvalstis rīkoties, un uh, politisku iemeslu dēļ tas tā ir, un arī citu iemeslu dēļ tiek uh, šeit uh, pieļaut situācija, ka kāds uh, atļaujas apiet likums ar līkumu, un tas uh, nedod neko labu gaisa kvalitātē. Vēl viena liela tēma, kādas vielas, cik daudz ir jāsamazina, piemēram, sērumu. Direktīvā ir paredzēts panākt likmi, kas ir zem faktiski dabiskā līmeņa. Piemēram, 2011. gadā bija tā, ka Itālijā vulkāni 2,5 miljonus tonnas raž, uh, radīja sēru un uh, savukārt uh, ražošana tikai 2 tonnas tajā pašā gadā. Tādēļ vajadzētu tu ņemt vērā, ka vai vispār ir reāli sasniegt šos mērķus reālajā dzīvē. Uh, Ir ļoti labi, ka ir arī mazo daļiņu emisija tik samazināta. PM 2,5 šīs sīkās daļiņas. Un uh, šajā ziņā mēs neesam sasnieguši pietiekami labus rezultātus. Un uh, runa ir arī par laika grafiku. Un uh, konkrētāk es gribētu teikt, ka 2030. gads būtu labāks nekā 2025. gads. Tam vajadzētu drīzāk būt kā tādam pamatam vai kādiem stūrakmeniem, jo šis temats ir ļoti saistīts ar tehnoloģisko attīstību un kaut kas tāds parasti ir ilgāk nekā 5 gadus. Un darīja valstis ir ļoti liels investīcijas veikušas un uh, infrastruktūra ir tāda, ka līdz 2025. gadam nevarēs sasniegt šos mērķus. Vēl viens punkts. Uh, kas attiecas uz šo jautājumu, ir par uh, CO2 samazināšanas mērķiem, un mums ir citi ir tur tieši mērķi 2030. gadam. Viens aspekts man liekas šeit trūks ziņojumā, esmu drusku vīlusies, piemēram, pasākumi, kā dzīvē māja izolācija, siltumizolācija un citi. Tas ir arī labi, lai samazinātu gaisa piesārņojumu. Tur vajadzētu paraucieties uh, precīzāk Un uh, es ar interesi gaidīšu diskusijas par šo tēmu, arī par trilogiem, ir īpaši raugoties uz padomi. Un es domāju, ka daudzi dalībvalsts, kas mēģina sasniegt savus mērķus, bet es nezinu, vai tas ir reāli, vai tās tos var vispār sasniegt, ko, tos mērķus, ko esam izvirzījuši, tīpaši raugoties uz laiku, ko esam šeit noteikuši. Tādēļ būtu labi, ja mēs ar šo direktīvu un ar uh, izmešu samazinājumiem varētu panākt harmonizāciju direktīvā, raugoties arī uz eh, emisijām rūpniecības jomā. Es labprāt gribētu arī šeit eh, viedoklis, nezinu, vai tas ir kaut kas papildinošs vai arī pretrunīgs, vēl kaut kas, ko gribēju pieminēt. Šeit par avotiem, par kurināšanu, kā uh, piesārņojuma avots. Ir pētījumi, kuros ir redzams, ka viena trešdaļa no emisijām noteiktos reģionos rada tieši apkure, un tas ir jautājums, kas eh, būs svarīgs nākotnē. Un ja tas ir pareizi, ja tad eh, mums vajadzētu samazināt emisijas tieši no transporta jomas, ja mēs koncentrēsimies uz to, tad vajadzētu teikt, ka vajadzētu tieši tāpat raudzieties uz apkuras jautājumu. Arī uz to vajadzētu koncentrēties, un eh, tas arī ir svarīgs eh, piesārņotājs, un eh, tas ir ļoti svarīgi. Tātad šeit vajadzētu arī noteikt robežas kuģniecībai vai palielināt teorisko automašīnu skaitu pilsētielās un mēķi zemo uh, emisiju zonām. Tas viss ir ļoti jauka mērķi, bet eh, ļoti daudzām pilsētām tas nav reāls mērķis. Un tas būtu temāts debatēm, bet es gribētu pievienot, ka tieši šie vietējie apkuras eh, jautājumi tas ir eh, ļoti būtiski. Un ja mēs to nenosim, mēs nebūsim spējīgi sasniegt mūsu mērķus. Lielas paldies arī citiem ēnu referentiem. Paldies, Džulija, par to, ka esi tāda cīnītāja. Un es domāju, ka bez tavas ļoti racionālās pieejas šim kopējam jautājumam. Ar tavu atbalstu mēs būs iespējams eh, panākt arī mūsu mērķus. Paldies! Paldies! Pedičīnī kungs. Grazie, prezidente. Jo farò... Paldies, priekšsēdētāji. Runāšu pavisam īsi. Paldies arī referentei Gērlings kundzei par līdz šim labi veikto darbu. Bija vairāk sarežģījumi tādēļ, ka komisija vilcināja darbu pie šīs iniciatīvas. Uzskatu, ka šī pakete ir svarīgs instruments pārējai zemu emisiju uh, ekonomikai. Tas ir ļoti svarīgi vidas aizsardzībā. Mans jautājums, kā var panākt to, lai šī pakete tiktu pēc iespējas ātrāk uh, realizēt? Mums ir uh, intensīvāk jāmeklē alternatīvas enerģijas avotus, kas nebūtu fosilie enerģētikas avoti, ir vajadzīgi uzraudzības un kontrolas mehānismi, kas darbotos ilgtermiņā. To ir jāveic uh, atzītiem neatkarīgiem centriem iestādēm, kas sniedz neatkarīgu informāciju tādā veidā sabiedrība var saņemt informāciju atbilstoši konvencijām. Mums ir vajadzīgs sēstoši mēķi 2025. gadam, tam mēs piekrītam. Esam arī par rūpīgu pārbaudi jaun, jaunajiem um, vieglo mašīnu tipiem. Un uh, sabiedrībai ir vajadzīgi rezultāti, tas mums ir īpaši būtisks punkts. Arī par taisnīgumu, kas attiecas 2014. un 2020. gadu finansējumu, mēs esam vienotās domās, kaut arī mums jaunajā programmā 2021. un 2027. gadā vajadzētu paredzēt papildus pasākums, kur vajadzētu ieviest arī ad hoc finansēšanas instrumentus. Par amoniaku mēs arī piekrītam regulējam. Mums ir vajadzīga vēl vairāk laika, lai varētu izstrādāt savu pozīciju. Tagad Florence kungs. Priekšsēdētāji. Daudz kas tika jau pateikts, un daudz kas ir eh, pareizi, pareizi tika izteikti slavinoši vārdi arī referentes kundzē, un labprāt es pievienotos šim pozitīviem vērtējumam, ka pārobežu transports izraisa gaisa piesārņojumu ne tikai Lielbritānijā, bet arī manā valstī. Bet manā valstī šis jautājums par gaisa piesārņojumu ir tā, ka Tīpaši par amonjāku jautājumu mēs nesam nekāda. Mēs neesam sasnieguši savus mērķus, šī tev tos jautājums, kādēļ tas tā ir. Manā uh, valstī tieši arī ar amonjaka jautājumu ir ļoti slikta situācija, bet arī daudzas citos jautājumus. Šeit ir jāuzvirz jautājums, vai mēs tiešām veidojam pareizos likuma priekšnoteikumus, jo citādi viņš nevar izskaidrot, kādēļ tik daudzi var iz, izvairīties no likuma izpildes Šeit mēs esam pienākuši pie jautājuma par saistošu raksturu. Es domāju, ka saistošs raksturs, vismaz kas attiecas uz 2025. gadu, ir samērā būtisks. Kaut arī zemnieki manā valstī droši vien mani iedzīt tuksnesī ar šausmām. Bet, ja jūs atceraties, atceraties šo 2020 uh, gadu kā nesaistošu 25. tad visi līdz 29. gadām mēģinās apiet šis pasākums 2030. gadā mēs konstatēsim, ak, kungs, mums nekas neizdosies. Ja jūs man neticāt, tad jautājiet komisijai vai jautājiet man, ka dučiem reižu jau un dučiem likuma projektos jau ir bijis tā, ka mēs esam izrādījuši zināmu toleranci, bet piekāpību, bet to izmanto ļaunprātīgi, un mēs tā nevēlējamies, lai būtu. Tādēļ es domāju, ka mums vajadzētu tā ar saprātu, nevajadzētu vienkārši ņemt un blīst eh, tam visam. Uh, jā, eh, vajadzētu rīkoties ar samērīgumu pieeju. Un mums vajadzētu izvēlēt šo kopīgu pieeju. Iepriekšējos desmit gadus mēs tikai pēc CO2 esam strādājuši, mēs esam šeit eh, metušies virsū rūpniecībai, viņas apvainojuši un daudz kaut kur vēl citur arī par, par mājām, arī par uh, lauksaimnes jautājumiem mēs šeit esam samērā tā lielos vilcienos strādājuši, bet tagad jāizvada godīgi noteikumi. Tas attiecas ne tikai uz visu Eiropu, un nevajag tā, ka daž, dažus tur piespiest, sazin, ko panākt, eh, bet savukārt citās jomās eh, no viņiem neko neprasies, vispār ne viņus eh, neiekļaušies prasībās. Girdis, kundze, man ar vienu lietu ir zinām problēma. Viens puses, protams, es esmu par informācijas pienākumu, bet jūsu valstī tur pietiek ar vienu inovācijas pienākumu, bet manā valstī jau 15 tādus jāiesniedz, un Berlīnē ir vēl viens informācijas uh, ziņojums jāsūta. Tas viss ir jāsūta uz Briseles, kaut kas uh, milzīgi liels administratīvais sloks. Gribētu zināt, ko dod šis informācijas pienākums, ziņojuma pienākums. Mums ir jau simtiem šādu ziņojumu pienākumu, ko esam prasījuši. Bet es labprāt gribētu uzzināt, kādu secinājumus komisija uh, izdara vēlāk no šiem daudzajiem ziņojumiem, un vai tad tā dodas uz tiesu, vai ko ar to dara, labprāt uzzinātu. Ja es drīkstu piedalīties likumdošanas procesā, tad beigās labprāt arī uzzinātu, vai tad mērķis sasniedz, bet ja es pēc tam stāvēšu tā un teikšu, ak, jā, viss paskaidroju, viss skaidrojumi ir, bet kādēļ tas nav jādara? Par to vajadzētu padomāt. Es zinu, ka tas būs sarežģītas debatas, un manā politiskajā grupā tās uzsāksies jau rīt no rīta. Uh, Bet tikai kopā ar visām nozarēm mums izdosies eh, atrisināt jautājumu. Ja mēs turpināsim tam visam ķerties klāt ar tādu sašķeltu pieeju, tad būs problēmas. Un beigās mēs eh, būs tāds eh, superliberāls lēmums ar visām dalību valstīm un nemaz nevar zināt, kas no tā viss būs. Un beigās mēs saķersim galvu un teiksim, ka vismaz puse no dalību valstīm atkal jau nav izdarījuši savus mājas darbus labāk jau tādus zemākus mērķus, vērtības, bet tos tad vajadzētu arī īstenot. Thank you very much. And now Mr. Witema. Paldies, Vitema kungs. Yes, thank you, Chair, and also thank you very much, uh, Paldies, un arī es vēlētos pateikties referentei Es kā agri referents vēlētos pateikt, ka mums ir bijusi ļoti veiksmīga un auglīga sadarbības ar pavām komitejām. No agri komitejas vēlētos uzsvērt divas būtiskas prunktas, tātad amonjaks un metāns. Kā jau referente bilda, komisija šobrīd ir ierosinājusi šajā nekā iekļaut arī siltumnīcas gāzes. Un vienmēr Eiropas Savienībā mēs esam nošķīruši siltumnīcu gāzes un industriālos izmešus. Mēs to esam ierā, iestrādājuši gan, gan eh, industriālo izmešu direktīvā, gan arī dedzināšanas iekārt direktīvā un sākotnējā iniciatīvā emisiju direktīvā mēs mēģinājām iekļaut arī CO2 un mēs esam mēģinājuši no parlamentu puses iekļaut arī Eh, citas gāzes, un vienmēr atbildi ir bijusi, ka ir eh, jānošķir šie abi. Tagad viņi paši ir ierosinājuši metānu iekļaut. Man nepatīk, ja parādīsies dubulta, eh, dubultā, dubulta likumdošana un par lauksaimniecību runājot. Zemnieku saimniecības tiešām spēlē nopietnu lomu uh, CO2 saistīšanā. Lauksmēcības sektoram ir ļoti daudz, ļoti daudz zaļo platību, kas ir CO2 saisto, saistītājs par metānu nekā. Mēs tā tad vēlamies, lai eh, zemnieku saimniecības samazina metānu un mēs eh, vairāk viņus eh, neatbalvo, ne, kaut kādā veidā neatbalstīsim par citu siltumies izmešu gāžu saistīšanu. Vēl viens arguments metāna iekļaušanai ir, ir, eh, lop, ir lopu ganību tāda izrentēšana. Un, uh, E, ļoti grūti ir atrast ganības lopiem, un tas arī varētu būt viens no mērķiem metāna samazināšanā. Par amoniaku, kā jau kolēģi šeit teica, ir tādas dalību valsts, kuras e, amonijas samazināšanā ir dalījus, darījusi ļoti daudz, un tādas, kuras mazāk. Ir tādas dalību valsts, kuras jau 90. gados sāka piestrādāt pie amoniaka samazināšanas. Savos ziņojumos es vienmēr esmu uzsvērs, kā jau Florence kungs šeit teica, vienādas spēles noteikums visiem. Proti, ik vienai dalību valstī ir jādara viss tās spēkos esošais, lai samazinātu amonjaku. Tas parādās arī komisijas priekšlikumā. Ar lielu prieku uzklausīšu agrī diskusijās izskanējušo bet ar to arī tad beigšu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad eh, Piriks kundze lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs. Jā, eh, Gerlings kundze ir izstrādājusi ārkārtīgi svarīgu priekšlikumu. Eh, Hautamā kungs un arī pārējie. Tagad, ja varēja 4 CO2, tika runāts par mīnus 30%, Nīderlandē 66% ir paredzēti. Un uh, tur jau daudzi teikuši, ka to nevar ņemt 2005. Eh, kā nulles gadu. Ir dažādas prasības, ka uh, un tas nozīmē, ka tas būs lauksamniekam liels finansiālais sloks. Kvalitātes politikā jāņem arī vērā, ko dalībās līdz šim ir veikušas, lai samazinātu amonjaka daudzumus. Tas ir jāpērģina klāt, tas būtu, tā būtu taisnīga pieeja, jo citādi lauksamnieki nākotnē nesasniegs mērķus. Tad var izdaržās jautājums par dzīvnieku labturību. Arī tas ir jāņem vērā, tur daudz kaut ko var sasniegt, bet ja, piemēram, runa ir par amoniaka saistībām saistībā ar metāna prasībām, tad tas uh, izraisa nemieru. Kolēģis Fatimā jau to pieminēja, es atbalstu viņa nostāju par CO2 uzkrāšanu. Gribētu pieminēt vēl viens punktu, ko teica kolēģi no sociālistiem. Mēs redzam, ka visā Eiropā nekur vairs nevar redzēt, ka govis varētos pļavās. Un kā tas izskatīsies, ka Austrijā vai Holandē vairs nebūs govis pļavās? Kas tad tas būs? Un ir jautājums arī par likumdošanu. Vicepriekšēdē kungs Timermans arī to ir pieminējis, ka šeit uh, bieži vien likumi pārklājas pāri viens otram, un to arī nevar pieņemt, jo samazinājumu var sanākt, panākt arī savādāk. Tādēļ es domāju, ka mums ir nepieciešama lielāka taisnība, tas nozīmē arī likuma notiekumu prasību taisnīgums komisijas priekšlikumā ekonomikas sektoros, rūpniecībā, sabiedriskajā transportā, turismā. Tur arī ir tie jāiekļauj, lai viņi arī sniegtu savu ieguldījumu, lai samazinātu gaisa piesārņojumu. Lauksaimniecības dubūs noslēgojums ir netaisnīgs, jo tīpaši pēdējos gadu desmitos šis sektors jau daudz ko ir darījis. Esmu iesniegus arī grozījumu un gribētu pajautāt referents kundzei, kā viņi to vērtē, un uh, varbūt, ka no KLP varētu uh, paredzēt naudu tiem zemiem, kas ir īpaši labi strādājuši šajā ziņā. Paldies! Nezinu, vai ir kādi citi deputāti, kur vēlētos izteikties. Ak, ir lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji problēma ar gaisa piesārņojumu ir saistīta ar uh, ekonomisko krīzi un tādā tiešā veidā. Un arī apkuras jautājums ir saistīts arī ar izmešiem, tas ir ļoti liels uh, avots gaisa piesārņojumu, tas ir jāpārbauda, pamatojas ekonomisko krīzi un uh, lielākajām nodokļiem apkuras. Uh, materiāliem eļai, tas ir tādēļ arī cilvēki izmanto citu, citu kurināmos, piemēram, koka atkritumu briketes un citus, un iepriekšējos eh, ziemo, ziemās viņi vispār ir dedzinājuši, ko nu vien var dedzināt, durvis, vecas mēbeles, un uh, ir tiešām ļoti pieaudzis gaisa piesārņojums, tas ir sasniedzis uh, ļoti augsts līmeņus, un burtiskā vārda nozīmē vairs nemaz nav iespējams elpos. Ir cilvēki kurinājuši materiālus, kas ir pārklāti ar laku, un tas viss ir ļoti indīgi un ārkārtīgi bīstami sabiedrības veselībai. Ir bijušie saslimšanas gadījumi, elpošanas sistēma ir cietusi daudziem, tas ir viss ļoti palielinājies. Dabas gāze Grieķijā ir vistīrākais avots, bet nav infrastruktūras tīkla, kā to izplatīt dabas gāzes eh, patēriņš Grieķijā ir ļoti zems, un Grieķija par to maksā sodu. Un ekonomiskā krīze arī noved pie lielākas gaisa piesārņojuma. Paldies! Thank you very much. And... Paldies, paldies. Un eh, ja neviens eh, cits nevēlas izteikties, tad tagad došu vārdu komisijai. Jo šeit izskanēja ļoti daudz jautājumu komisijas virzienā un komisiju pārstāv Vēnings kundze. Jūs uz visiem jautājumiem atbildēsiet. Thank you, Mr. Chair, and good afternoon. Paldies, prieksēdētāja kungs, un jauka pēcpusdiena visiem. Vispirms eh, vēlētos pateikties eh, Gerlings kundzei par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Un no komisijas puses vēlētos pateikt, ka mēs to uzskatām par ļoti labi līdzsvarotu un e, lielā mērā komisijas priekšlikums atbalstoša. Vēlētos e, vēlreiz atkārtot jau šeit izskanējušo, ka pēdējā nedēļā e, paredz novērotā sliktā gaisa kvalitāte lielā daļā Eiropas lielpilsētu. Šādā gaismā skatoties ir ārkārtīgi būtiski cīnīties pret piesārņojumu, pie tam cīnīties efektīgi. Un pagājušajā nedēļā šie piesārņojumi gadījumi, manuprāt, nav tikai atsevišķi gadījumi. Šādas situācijas atkārtojas arvien biežāk, tāpēc eh, ir skaidrs, ka mums ir jāpārtrauc vai vismaz jāsamazina gaisa samazināšana, ja vēlamies izpildīt mūsu paši izvirzītos mērķus. Mēs eh, vēlamies samazināt gaisa piesārņošanu, lai samazinām gaisa piesārņošanu par 50%. Vienlaicīgi e, šo samazinājumu vēlamies sasniegt ļoti ekonomiski izdevīgā, izdevīgos e, apstākļos. E, protams, mēs saprotam, ka uh, izmešu samazināšana maksā, un tomēr tam būs daudz lielāks iegūtais efekts nekā tikai izdevumi. Uh, Nezinu, vai varēšu atbildēt uz visiem jautājumiem, drīzāk tie būs eh, komisijas komentāri. Jautājums un eh, izteikums dzirdējām ne tikai no referents, bet arī no citiem komitejas deputātiem. Vispirms amonjaks un metāns. Eh, šie abi piesārņotāji ir iekļauti mūsu priekšlikumā, un šķiet, ka metāna un amoniaka mērķi tādā apjomā, kā tie ir ierakstīti mūsu priekšlikumā, ir visiem vairāk vai mazāk pieņemami. Izskanēja arī bāžas, bet par metānu domājot, šeit izskanēja, ka varbūt ir tāda likumdošanas dubultošanās ar energopakotni un klimata izmaiņu likumdošanu. Nē, tā nav. Mēs eh, raugāmies, lai viss būtu sinhronizēts ar iepriekš mūsu sagatavotajiem likumdošanas aktiem. Un eh, tā tas arī ir ar šo energo un klimata pakotni. Mēs esam saskaņojuši metāna mērķis un eh, mēs esam aprēķinājuši, ka 2,5 miljārdi katru gadu saimniecības iegūs. Un uh, tas attiecas arī uz labklājību un mums vajadzēs rast pareizo līdzsvaru, protams, mēģinam to rast ikvienā gadījumā, lai nebūtu tā, ka mēs izspēlējam vienu argumentu pret eh, citu, piemēram, ka dzīvnieku labturība tiek pretstatīta klimata apkarošanas mērķiem. Tātad eh, amonjaks 94% gadījumā nāk no lauksaimniecības nozars, un, eh, protams, eh, gan nozara, gan citas sociālās grupas, un, protams, arī mājasaimniecības var darīt kaut ko šo izmesu samazināšanā bet eh, amoniaka samazināšana lauksaimniecības sektorā Tātad eh, amoniaka izmeša samazināšana nenotiek pietiekami strauji. Ja, piemēram, eh, būtiski ir samazināt CO2 izmeša apjoms, tad amoniakā šī situācija ir pavisam cita un eh, procentuāli runājot, tā tad 47% eh, vienā gadījumā un 2% otrā. Lai nodrošinātu visiem vienādas spēles noteikums, mums eh, kaut kas ir jādara lauksamniecības nozarē. Un mēs ļoti labi izprotam, ka uh, lauksaimnieku aprindās valda bāžas, ka tas dārgi maksās un tomēr esmu pārliecināta, ka mums izdosies mērķis sasniegt bez milzīgām izmaksām, tāpēc vēlētos nobežījušos prātus nomierināt. Un eh, kaut arī šeit izskanēja bāžas, ka ne, visas, ne, vis, ne pret visām dalību valstīm mēs izturamies vienādi, bet raugoties no 90 gadiem un arī raugoties nākotnē, tad tās dalību valsts, kuras ir varbūt strādājušas eh, vairāk, ne visiem ir vien, vienlīdzīgi spēles noteikumi, detaļās šeit neiedziļināšos. Vēlējos vienkārši varbūt to visu parādīt tādā laika perspektīvā. par indikatīvajiem mērķiem, kurus esam izvirzījuši 25. gadam. Un eh, šeit jau izskanēja, ka šos mērķus vajadzētu padarīt saistošus. Mēs eh, saprotam šeit izskanējušos argumentus, un tomēr vajadzētu paraudzīties, paraudzīties piemēram, uz 30. gada mērķiem, 30. gadā ir ierakstīti arī investīcija mērķi. Bija tādi, kuri uzskatīja, ka ir jāraugās arī uz investīciju ciklu. Komisija tam piekrīt, un tāpēc vēlējāmies nodrošināt tieši to, ko Florence kungs šeit pieminēja, lai neizveidotos situācija, kurā dalību valsts gaida līdz pēdējiem brīdim, uh, Nē, mēs vēlamies eh, visu ceļu sekot līdzi dalību valstu veikumam, bet 2025. Eh, gadam izvirzīt eh, saistošas mērķis varētu varbūt padarīt situāciju tādu neskaidrāku un dalību valsts situāciju nestabilāku šo klimata mērķu izpildē, bet esmu pārliecināts, ka mums vēl par to būs diskusijas par eh, fleksi, par elastību, par kuģniecības izmešiem, par šiem pēdējiem tiek runāts daudz pēdējā laikā, jo tā tad izmes, izmeši, ko rada aktivitātes ciedzems, pie tā un ar to esam strādājuši jau pēdējās desmit gadēs, bet eh, pēdējā laikā tieši par kuģniecības izmešiem tiek runāts ļoti, ļoti aktīvi. Un eh, piemēram, Ziemeļjūrā ir ārkārtīgi aktīva kuģa satiksme, un e, šīs satiksmes radītie izmeši pārvietojas arī uz citām valstīm, kurām varbūt nav tieši robeža ar Ziemeļjūru. Tāpēc e, visām dalību valstīm būtu jādara viss to spēkos e, dažādu mērķu sasniegšanā. Mēs nedomājam, ka tādām valstīm, kurām nav pieejas jūrai, tas būtu milzīgs mīnus. Tas varbūt sasaucās ar iepriekšējiem argumentiem. Uzskatām, ka tas priekšlikumā ir būtisks aspekts un vēlamies to arī saglabāt. Tika pieminēta arī vairāk citi momenti, protams, mēs lielā mērā akceptējam, ka e, mērķiem ir jābūt finansiāli izpildāmiem. Un e, lauksaimniecības reforma, kuru šobrīd īsteno dalību valstis, arī šajos, šai, šajā reformā bija paredzēts finansējums galvenokārt būtu jārunā tieši par dalību valstu gatavību izmantot Eiropas piedāvāto finansējumu. Tātad finansējums ir, bet dalību valstīs nevienmēr ir gatavība šo finansējumu paņemt. Par informētību. Jā, protams, ļoti svarīgi mērķi mums komisijai, un tos atbalstīsim. ļoti svarīgs jautājums eh, tuvākajā laikā ir tā saucamie testa cikli. Šobrīd notiek eh, šo testa ciklu novērtēšana un arī pieregulēšana. Mēs pilnībā piekrītam, ka eh, komisijai ir jāpadara mūsu apsolītais. Un mēģinam ņemt vērā arī dalību valstu bažas bet eh, esam skaidri pateikuši kā dalību valstīm un tagad pasakam to skaidri arī parlamentam. Mums ir jāvirzās uz priekšu ātri, lai pirmā šī pārstrādātā testa cikla fāze sāktu darboties ne, ne kavējoties, un tad 17. gadā mēs te ķertos klāt nākamajam. Uh, Jūsu atbalsts mums būs ļoti svarīgs. Ar to arī priekšsēdētāja kungs beigšu savu sakāmo paldies. And, uh... Paldies. Domāju, ka par šo jautājumu noslēgs uh, debates Girlingas kundze. Paldies! Diskusija parādīja, ka jautājumi, kurus es piedāvāju kā aktuālākos, tie tiešām ir atzīti kā tādi, kas ir pelnījuši īpašu uzmanību un vērību. Un, protams, ka mēs saprotam, mums būs vajadzīgas tādas neansētas pārunas par šiem jautājumiem. Par zaļie grasījās vēl piedāvāt tādus ambiciozākus priekšlikumus, un Dansa kungs arī izdarīja labu darbu. Bet runājot par taktiku un stratēģiju, mēs šos jautājumus turpināsim apspriest ēnu referentu lokā. Vēl tāds vispārīgs jautājums Šis ir tipisks gadījums, kurā uh, likumdošanas projekts vidus, tādā vidējā termiņā un ilgākā termiņā ļaus gūt labumu visiem. Runa taču ir par veselību, bet tas ir arī klasisks tādā ziņā, ka ka izmaksas, kas tiek, kas rodas noteiktā kādā konkrētā jomā, ļauj gūt ieguvumu, kas varbūt pirmajā brīdī nav tik redzams, jo tas parādās kādā citā veidā vai citā jomā. Un šis projekts tiešām ir labs piemērs, tāpēc es ļoti priecājos par man pausto atbalstu no deputātiem. Un es ceru, ka beigās mēs uh, panāksim labu rezultātu, un es priecājos par to, ka mums ar šo jautājumu būs jāturpina strādāt. Paldies! Gribu atgādināt, ka 21. aprīlī ir grozījuma iesniegšanas termiņš, to apspriešana ir 16. un 17. jūnijā Balsojums mūsu komitejā būs pēdējā jūlijā sanāksmē, proti 15. jūlijā, un paldies visiem, un piecos sāksies koordinātoru sanāksme.